kas jau nāk klajā ar priekšlikumiem par to, kā uzlabot situāciju attiecībā uz bērnu, bērnam internetā. Paldies! Mikrofon, yes. Csiodáró képviselőtársunk, a szocialisták és demokraták. Šodrovs kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Saka Čiodaro kungs. Patiesi pasaule ir mainījusies, un mums ir pamats būt bažīgiem, tieši runājot par saturu internetā. Um, tur valda šantāža, vardarbība, dažāda krāpniecība, pedofīlija un tam līdzīgi. Runājot par internetu. Arī es strādāju ar bērniem savā dzimtajā pilsētā, kuri ir atkarīgi no interneta, kuri pavada internetā ļoti garas stundas dienā. Jāsaka, mums jau ir gana daudz noteikumu. Ir svarīgi, lai būtu integrēta pieeja - likumdošanas, izglītojoša un tehnoloģiska. Jautājums, kādi būs pirmie trīs galvenie pasākumi, kurus jūs veiksiet? Jā, paldies, saka priekšsēdētāji, un pēdējā Pereiras kundze no Goe. Paldies! Jā, patiesi runājot par internetu, arī bērni tiek pārpludināti ar, inter, ar dažādām reklāmām. Tas var ietekmēt arī viņu veselību. Internetā ir arī šīs spēles, tāpat uh, jābūt saturam, kurš ir piemērots konkrētā vecuma bērniem. Jo sastopoties ar neadekvātu, nepiemērotu saturu, bērniem var rasties arī trauksme un dažādi citi traucējumi tajā pašā laikā mēs nedrīkstam ierobežot arī izteiksmes brīvību. Ir svarīgi diskutēt par visu kopumā. Jārunā arī par šiem te pakalpojumu sniedzējiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds komisārai Dalīkundzei. Lūdzu! Liels paldies visiem par ieguldījumu. Es pieņemu zināšanai jūsu teikto, runājot par pasākumiem, kādi tiks īstenoti. Es tos jau pieminēju savā uzrunā, ievadrunā. Tātad komisija ļoti priecājas, ka tēma ir aktuāla, un mēs esam skaidri pārliecināti, ka arī mūsu nākamie soļi, nākamie pasākumi gūs Eiropas parlamenta atbalstu. Tajā pašā laikā Eiropas parlaments var pilnībā rēķināties ar uh, komisijas um, konkrētu rīcību. Mēs esam gatavi uzņemties līdera lomu, lai padarītu internetu drošāku bērniem un runātu ar nozare, lai arī tā rīkotos. Ir skaidrs, ka šodienas bērni būs rītdienas ekonomikas veidotāji. Mums ir jāskatās uz bērniem arī kā uz investīciju Eiropas nākotnē. Liels paldies priekšsādātāji, liels paldies deputātiem! par jūsu ieguldījumu debatēs un, kā jau teicu, pieņemu zināšanai jūsu teikto. Paldies! Paldies! Un līdz ar to esam pabeiguši šo darba kārtības punktu un varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta. Komisijas paziņojums, pamattiesību nodrošināšana un koordinēta reakcija koronavīrusa gadījumā. Un atkal došu vārdu komisārai Dalī kundzei. Un zilās kartītes jautājums ir iespējams uzdot tikai pēc tam, kad ir izteikušās politisko grupu pārstāvji. So, thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Ir skaidrs, ka mūsu lielākie izaicinājumi nākotnē būs saistīti ar antimikrobiālo rezistenci. Tātad koronavīrusa uzliesmojums to skaidri parāda un izgaismo arī to, ka nepieciešama cieša koordinācija un sadarbība Eiropas Savienības ietvaros un aizstās robežām. Eiropas parlaments ir svarīgs partneris mūsu darbā un priecājos, ka šodien ir iespēja runāt par Eiropas reakciju. Eiropas komisija, protams, ir mobilizējusi savas aģentūras un dienestus, lai atbalstītu šī uzliesmojuma ierobežošanu. Tas nozīmē nepārtraukt koordināciju ar dalībvalstīm, uh, vakcīnu atrašana un arī civilās aizsardzības mehānismu uzlabošana. Runāšu par dažiem konkrētām darbībām un arī par idejām, kā nākotnē varētu uzlabot reakciju. Pirmkārt, vēlos apsveikt, ka visi, it sevišķi mediķi, ārsti bija gatavi darboties ļoti sarežģītos apstākļos. Pagājušā nedēļā mēs izteicām līdzjūtību šim ķīniešu ārstam, kurš aizgāja mūžībā, bija viens no pirmajiem, kurš zvanīja trauksmes zvanus par koronavīrusa izplatību. Ir skaidrs, ka 28. janvārī Fonderlajenes kundze sasauca krīzes koordinācijas sanāksmi, iedarbināja šo krīzes mehānismu, iecēla arī atbildīgo, kurš organizēja krīzes uh, komitejas sanāksmes ar visiem iesaistītajiem. Civilā aizsardzība, medicīna, transports, pētniecība, komunikācijas dienesti un tam līdzīgi. Vairāk kārt ir ticis uzsvērts, ka šim izaicinājumam mēs varam stāties pretī tikai visi kopumā un izmantojot tos instrumentus, kas mums jau ir pieejami. Arī ārējās darbības dienests un komisijas ģenerāldirektorāti nepārtraukti vērtē situāciju un strādā pie koordinētas reakcijas. Tāpat arī konsulārā sadarbība starp dalībvalstīm notiek, lai runātu par mūsu pilsoņu repatriāciju no Ķīnas, un pateicoties civilās aizsardzības mehānismam un dažu valstu iniciatīvai Francijas un Vācijas, jo īpaši simtiem Eiropas Savienības pilsoņu ir tikuši repatriēti uz Eiropu no Hubei provinces. Un runājot par pārobežu veselības apdraudējumu, komisijai ir trīs galvenie mehānismi - agrīnās brīdināšanas mehānisms, veselības, drošības mehānisms un arī šis te komunikācijas tīkls. Domāju, ka visi šie mehānismi ļoti labi darbojas, notiek nepārtraukta informācijas apmaiņa, un mēs strādājam arī pie dažādām stratēģijām un scenārijiem. Arī ir veltīti 10 miljoni eiro, lai meklētu vakcīnu, pētītu šo vīrusu. Mēs vēlamies aizsākt 3000 slimnīcās un 900 laboratorijās klīniskos pētījumus. Šobrīd dalībvalstis veids daudz dažādus pasākumus, arī lidostās, mm, ostās un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā mums ir jābūt arī koordinētai reakcijai uz ārējām robežām. Tajā pašā laikā saglabājot brīvu pārvietošanās kustību, neapdraudot savu pilsoņu veselību. Mēs cieši strādājam arī ar Pasaules veselības organizāciju. Esam gatavi veltīt līdzekļus arī, lai izstrādātu tādu visaptverošu globālu plānu, lai veicinātu izpēti un ierobežotu uzliesmojumu. Īpaši svarīgi ir palīdzēt tām valstīm, kurās nav izveidot vēl stabilā veselības aprūpas sistēma. Katrā ziņā komisija skatās arī, kādas ir dalība valstu vajadzības šajā ziņā. Komisija skatās, kādas ir katras dalība valsts iespējas nodrošināt izolatorus, karantīnu un tam līdzīgi. Ja vīrus turpinās izplatīties, ir skaidrs, ka būs nepieciešama pārobežu sadarbība. Svarīgi uzliesmojumu ierobežot, lai tas neizplatītos tālāk. Skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai dažādiem scenārijiem un jāpalīdz arī Ķīnai. Tas palīdzēs Ķīnai un samazinās risku pārējai pasaulē. Komisija ļoti cieši sadarbojas ar Ķīnu gan politiskā, gan tehniskā līmenī. Eiropas Savienība jau ir sniegusi 20 tonnas šo te personālo aizsardzības līdzekļu Ķīnai šīs maskas, un tāpat mēs esam aptaujājuši privātos uzņēmumus, lai uzzinātu, cik daudz šādi aizsardzības līdzekļi ir pieejami Eiropas Savienībā, kāda ir to krājumi. Ir svarīgi, lai katrā dalībvalstī krājumi būtu pietiekamā apmērā, bet tajā pašā laikā jāskatās, kā mēs varam palīdzēt eh, tiem, kurus uzliesmojums jau ir skāris un kā to ierobežot pēc iespējas ātrāk. Tāpat ir izveidota Eiropas Savienības un Ķīnas ekspertu kopīga darba grupa, lai skatītos uz uh, vīrusa izcelsmi. Katrā ziņā šobrīd nav vietas ksenofobijai, ne tiešsaistē, ne arī realitātē. Mēs nedrīkstam diskriminēt Āzijas izcelsmes cilvēkus. Tas ir pretrunā Eiropas Savienības likumdošanai. Komisija pret to vērsīsies ļoti stingri. Tas ir rasisms. Tāpat mēs strādājam arī ar Eiropas Savienības zāļu aģentūru un dalību valstīm, lai paskatītos, kādi aktīvās vielas varētu noderēt cīņā ar šo vīrusu. Tā kā uzliesmojums šobrīd neietekmē zāļu pieejamību Eiropā, tas ir pozitīvi, bet mēs, protams, cieši sekojam līdzi situācijai. Ir skaidrs, ka mums jādomā arī par vakcīnu un dažādu citu aizsardzības līdzekļu ražošanu, vai tas notiek pietiekamā apmērā. Šī gada laikā ir plānots arī prezentēt jauno zāļu stratēģiju. Skaidrs, lai varētu cīnīties ar šādiem izaicinājumiem, viss ir atkarīgs no ātras informācijas apmaiņas, politiskās gribas un ciešas savu darbību koordinācijas. Katrā ziņā Eiropa ir solidāra ar visiem saviem pilsoņiem un visiem tiem, kurus ir skāris šis vīrus. Paldies! Labprāt uzklausīšu jūsu viedokli. Tok nevében először megkérem Delange képviselő asszony. Paldies, un tagad es došu vārdu Delangas kundzei tautas partijas grupas vārtā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Pirms eh, veselības ministru tikšanās rīt, es domāju, ir ļoti saulēcīgi un aktuāli, ka šo tēmu apspriežam šovakar šeit. Atgādināsim, ka nav pamata panikai, bet, protams, cilvēki raugās uz uh, um, savas valsts uh, veselības iestādēm, arī uz um, Eiropas institūcijām, uh, gaidot atbildi. Un uh, šeit jūsu minētā saskaņotā pieeja attiecībā uz cilvēku repatriāciju ir pelnījusi mūsu komplementus, bet gribu izteikt arī zinām brīdinājumu. Veselības ministri rīt noteikti pasvītros to, ka veselība ir nacionālā kompetence, un viņiem būs taisnība, bet cilvēki negrib tagad runāt par Lisabonas līgumu, bet viņi grib redzēt risinājumus. Tādēļ Tautas partija vispirms sagaida kapacitātes pārbaudi. Tas ir pārbaudīt to, cik gatavas ir dalība valstis eh, šādi dažādiem vīrusu uzliesmojumiem, un varbūt mums ir nepieciešams izmantot šo solidaritāti, lai nodrošinātu individuālās aizsardzības līdzekļus. Mums ir nepieciešama kopīga pieeja attiecībā uz eh, tiem cilvēkiem, kas iebrauc Eiropas Savienībā no skartajiem reģioniem. Tāpat ir jābūt ļoti skaidrai komunikācijai, ir jāsadarbojas eh, vakcīnu izstrādes jomā un visbeidzot jāaktualizē informācija. Kā var būt tā, ka oficiāli mums ir dati, eh, kur ir minēts, ka Āfrikā nav saslimšanas gadījumu? es uzskatu, ka tas ir maz ticam, ņemot vērā viņu kontakts ar Ķīnu, vai arī viņi vienkārši nepārbauda, un tad tas, protams, uh, rada pamatu bažām uh, kaimiņu valstīs, tas ir arī Eiropas Savienībā. Es domāju, ka rīt uh, veselības ministriem ir jāraugās, lai mūsu ķēdē nebūtu vājo posmu. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Guteland kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Konze. Paldies uh, par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. 14,000 eh, saslimšanas gadījumu, vairāk nekā 1000 eh, mirušo korona, pret koronavīrusu ir jāizturas nopietni. Mēs zinām, ka saslimšanas gadījumu skaits Eiropā nav tik liels, protams, eh, bet jautājums par to, cik gatavi mēs esam rīkoties. Pasaules veselības organizācija cenšas izpētīt mm, vīrusu Eh, izcelšanās avotus un to, kā tas tiek eh, nodots eh, no cilvēku uz cilvēku, un tādēļ būtu jāatbalsta pētījumi attiecībā uz šo vīrusu. Darbs, ko veic ekspertu grupas, lai identificētu epidēmijas uh, izcelšanās punktu ir ļoti svarīgs, lai novērstu epidēmijas uzliesmojums citviet. Es domāju, ka kamēr mums nav pilnīgas zināšanas par šo vīrusu, kamēr mēs nezinām, kā tas uh, tiek mm, nodots kādā ceļā un tā tālāk, mums ir jābūt gataviem rīkoties gadījumā, ja tiek konstatēti ar vien jaunu saslimšanas gadījumu un attiecīgi ir jāizplat informācija sabiedrībai. Pasākumi, lai novērstu vīrusu izplatīšanos, ir ļoti svarīgi. Un, uh, Bez tam ir ļoti svarīga um, saslimušo cilvēku izolācija un attiecīgi uh, cilvēku karantīnu, to, kuri varētu būt koronavīrus nesātāji. Mums ir jāraugās, lai korona. Uh, um, vīrusa sakarā netiktu izplatītas viltus ziņas. Tajā pat laikā, protams, ir ļoti labi, ka komisija ir šodien šeit, lai uh, parādītu, ka mēs kopā esam gatavi un varam cīnīties uh, pret šo vīrusu. Paldies tālāk riņo grupas uh, vārdā dodu vārdu Šai kundzei. Paldies priekšsēdētāji! kolēģi, gandrīz nepaiet neviena diena uh, bez ziņām par jauniem saslimšanas gadījumiem, un tā kā pasaule ir ļoti savienota, tad mēs varam sagaidīt globālu pandēmiju, bet tā ir nepareiza pieeja, tā ir apzināta dezinformācija, un viltus ziņas par koronavīrusu ir visur. Ungārijā tika aizturēti divi cilvēki, kuri sociālos mēdījos izplatīja viltus ziņas par to, ka šī saslimšana ir skārus simtiem tūkstošu cilvēku. Tāpat tiek apgalvots, ka vismaz 60% no cilvēces nākotnē inficēsies ar šo vīrusu. Jāsaka, Eiropa neko daudz nav darījusi, lai cīnītos pret eh, šīs histērijas izplatīšanu viltus ziņām. Protams, globālā krīze briest, bet krīzes priekšā Eiropai ir jāsaglabā miers un pašcieņa. Tādēļ Mums ir jācīnās pret dezinformācijas kampaņām un saskaņoti ir jāsniedz ticama informācija mūsu pilsoņiem, jo mūsu pilsoņu uzticība ir mūsu galvenā vērtība un aktīvs, un dažreiz neusticība ir vēl lipīgāka nekā koronavīrus. Paldies, tālāk dodu uh, uh, Green Groups vārdā vārdu Butikofer kungam, priekšsēdētāji, komisārs kundz, kolēģi. Šajā krīzē mēs paužām solidaritāti ar Ķīnas tautu, it īpaši Vuhaņas provinces iedzīvotājiem. Mēs sērojam pār bojāgājušiem un izsakam līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm. Mēs augstu vērtējam Ķīnas mediķu darbu šajos sarežģītajos apstākļos, kas ir arī ļoti riskanti. Un šeit gribētu īpaši uzteikt Līviņjanga, eh, ārsta Līviņjanga drosmi un bezbailību. Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir piedāvājušas palīdzību Ķīnai, un mums ir jāturpina palīdzības sniegšana, cik vien tas ir iespējams, jo šī krīze vēl nav pārvarēta. Tādēļ mums ir jāraugās, lai Eiropas Savienības rīcība būtu saskaņota un tādēļ es pilnībā atbalstu to, ko teica mani kolēģi iepriekš. Ļoti svarīgi ir starptautiskā sadarbība, tādēļ vēlos eksplicīti uzsvērt to, ka Taivāna ir noteikti jāiekļauj Pasaules veselības organizācijas starptautiskajos pasākumos. Un visbeidzot, bažas, un pateicos komisārē, ka jūs to pieminējāt, par to, ka ar vien pieaug anti-Ķīnas un anti-Āzijas ksenofobija šīs krīzes kontekstā, un tas ir pilnībā nepieņēmami. Mēs vēlamies izrādīt solidaritāti un nepieļaut rasismu. Un šajā kontekstā mums ir jācīnas pret uh, baiļu sēšanu un viltus ziņām. Tālāk dodu vārdu Kopčīnskas kundzei no EKR. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Ņemot vērā to, cik ļoti strauji ir nepieciešams izveidot uh, izsaptverošu stratēģiju, lai varētu rēģēt uz potenciālo uh, slimnieku skaitu Eiropā, man ir vairāk jautājumu komisija. Pirmkārt, vai komisija varētu sniegt informāciju par to tikšanos, kas paredzēta rīt, kur, kurā tiksies eh, veselības eh, ministri ir apsavienībā, un vai Digi Sante un, un eh, Ķīnas slimību kontrolas un prevencijas centrs koordinē savus, rī, savu rīcību, un vai ir uh, Uh, paredzēts uh, nākt klajā ar piekto novērtējumu un attiecībā uz uh, Eiropas slimību prevencijas un kontroles darbu. Vēl viens aspekts, kā būs ar Āfriku, ja, piemēram, Āfrikā izplatīsies vīrus, vai mēs plānojam kaut kā palīdzēt. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors ir teicis, ka vakcīna visticamāk vēl 18 mēnešus nebūs eh, pieejama, vai arī komisija vērtē šo laika grafiku aptuveni līdzīgi. Lielas paldies, un tagad aicinu Urbānu Krespo goja vārdā. Paldies! Koronavīrus ir ap mazākā mērā eh, izraisa eh, nāvi nekā parastā gripa. Uh, Taču te rodas vesela problēma, vesela panika, un daudz cilvēku par to runā, un ko saka, ir arī tas, ka notiek dažādu fobiju veidošanās, piemēram, aziāti tiek pakļauti um, nevajadzīgai naidarunai. Jāatcerās, ka Veselība ir pamatiesības un ir nepieciešams mazināt dažāda veida taupījumus uh, veselības sektorā, jo tas viss Eiropā, Spānijā un citur uh, pasaulē ir uh, mazinājis iespējas stāties pretī vīrusiem. Mēs nedrīkstam arī pieļaut rasistiskus izteicienus pret uh, Āzijas iztautnes cilvēkiem. Paldies! Un tagad aicinu Štefaneca kungu, tautas partijas grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi. Mēs zinām, ka šodien vairāk nekā tūkstoši cilvēku ir kļuvuši par operiem un vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku ir inficēti. Un tomēr Taivāna šobrīd līdz šim ir tā valsts, Uh, ar um, uh, apstiprinātiem gadījumiem, kas, ir, uh, kas nepiedalās uh, Pasaules veselības organizācijas uh, tikšanās, un Taivāns iedzīvotājiem tas liedz iespēju uh, nodrošināt labāko veselību. Taivāna ir ceturtā valsts, kas ir veiksmīgi izolējis koronavīrusu paraugu, un tagad ir īstais brīdis sadarboties ar Taivānu kolēģi, un mēs varam kopā atbalstīt uh, to, lai uh, Taivānas, bloķ, Taivānas uh, bloķēšana Pasaules veselības organizācijas sanāksmēs nebūtu pieļaujama. Mēs varēsim apkarot šo slimību tikai kopā ar citiem. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātāji ir Haisela kungs, es un D grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienībai ir nepieciešams apturēt koronavīrusa izplatību, bet arī nedrīkstam pieļaut propagandu, kas ir saistīta ar šo vīrusu. Tas notiek internetā, sociālajos mēģijos. Eiropas komisija un kompetentām iestādēm ir nepieciešams nākt klājā ar attiecīgiem pasākumiem. Daudz kas jau ir izdarīts, taču nedrīkstam dusēt uz lauriem un uzskatīt, ka viss ir kārtībā. Mēs šeit nerunājam par izolētiem gadījumiem. Eiropā mums jābūt piesardzīgiem, ir pirmām kārtām jādalās ar informāciju, mums ir jādomā par to, lai cilvēki būtu informēti, lai viņi būtu uh, precīzi informēti par to. Ir skaidrs, ka profilaks ir daudz labāka par ārstēšanu, uh, Varu teikt, ka, piemēram, sejas maskas ir ļoti grūti vispār nopirkt. Tirgo šobrīd tādu gandrīz vai nav. Un mūsu iedzīvotājiem ir jāpasaka, ka tieši uh, pa gaisu izplatās šis vīrus, un tāpēc arī šāda maska ļoti labi varētu palīdzēt. Piemēram, skolās arī būtu nepieciešams nu, tad būtu nepieciešams mūsu iedzīvotājs informēt par vīrusu izplatības veidiem. Tagad Trille Lenārka kundze. Komisārs kundze. Jā, korona vīruss mums parāda, kādas var būt šī sanitārā krīze pasaulē, jo vīruss neapstājas pie robežām, tie nezina robežas. Jā, komisija ir godīgi godam spēlējuši savu lomu kā koordinators. Mēs esam repatrējuši savus uh, pilsoņus, tāpat veltījuši 10 miljonus eiro, lai atrastu vakcīnu un efektīvas zāles. Pēdējās dienās mēs esam dzirdējuši arī daudz kritikas adresētas Ķīnas valdībai. Es domāju, ka šobrīd nav laiks uh, kādu mācīt, rādīt ar kādu uz pirkstu. Un katrā ziņā ir nepieciešama solidaritāte ar Ķīnas tautu, ar viņu ārstiem, un ir jāpastiepja draudzīga roka, nevis jāmeklē tagad vainīgie. Ir skaidrs, ka viņu veselības sistēma nav tāda, kas varētu stāties pretī šai epidēmijai. Paldies! Šodien ir pieci vēl brīvā mikrofonā pieteikušies, bet šobrīd slēdzu mīrā mikrofona runātāju sarakstu. Un tagad vārds Desuters kundzei. Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšsēdētāja komisārs Konze. Nav valsts vai organizācijas, kas varētu koronavīrusa izplatību apturēt Eiropas Savienībā, ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, ar pasaules tirzniecības, pasaules veselības organizāciju, ar Ķīnas valdību, ar Taivānu. Starptautiskajai kopienai ir nepieciešams sadarboties, lai varētu apturēt šo uzliesmojumu, taču cilvēktiesības nedrīkst kļūt par upuri cīņā ar koronavīrusu. Vairākas uh, grupas informē mūs par to, ka uh, Ķīnas valdība ir ierobežojusi informāciju, nav nodrošinājusi arī uh, medikamentus, un citur pasaulē savukārt ir ksenofobiskā attieksme pret uh, ķīniešiem un aziātiem. Startautiskās tiesības ļoti skaidri pasaka, ka jā, ir uh, veselības uh, krīze, tad jebkāda veida cilvēktiesība ierobežojumi ir pieļaujami tikai proporcionāli, uh, pamatoti, uh, lai varētu aizsargāt uh, cilvēktiesības un sabiedrības veselību Eiropā. Paldies! Un tagad nākamais runātais Līse Kungs tautas partijas grupā. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Arī es vēlos izteikt līdzjūtību cietušajiem un uh, tiem, kas ir miruši, tad viņu radiniekiem vēlos izteikt līdzjūtību. Un es varu piekrist tam, ko teica komisāre, ka mums Eiropā ir nepieciešams sadarboties. Taču tagad, uh, kad mēs skatāmies uz to, ka šī diskusija ir par cilvēktiesībām, tad atceramies, ka šeit mēs pēc būtības ierobežojam. Uh, uh tiesības uh, paust savu viedokli un ka tas ir tikai veicinājis krīzes pastiprināšanos. Uh, Piemēram, Taivāna šobrīd ir izslēgta no koordinēšanas pasākumiem ideoloģisku apsvērumu dēļ. Manuprāt, ir ļoti svarīgi jāpasaka, ka ideoloģija nedrīkst būt pāri veselībai. Manuprāt, arī Ķīnai tas ir jāsaprot. Paldies! Lielas paldies! Un nākamā runātāja ir Fricenas kundze. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un komisāra šī diskusija ir ļoti būtiska. Koronavīrus ir uh, radījis uh, haosu pasaulē, un pēdējās dienās daudz cilvēku atkal ir zaudējuši dzīvības, un tāpēc mums, deputātiem, komisija un dalību valstīm, nepārtraukti ir jāpiedāvā mūsu iedzīvotājiem precīza informācija par šo vīrusu un par risku, kas ir saistīts ar to. Nav mums šobrīd tādu pētījumu, kas būtu absolūti precīzi. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai karantīna pasākumi tiem cilvēkiem, kuriem ir simptomi, lai šie pasākumi būtu samērīgi, lai tie nepārkāptu cilvēku pamatiesības. Mums ir nepieciešams arī nosodīt uh, rasistiskus uzbrukumus cilvēkiem, kas uh, ir aziāti vai izskatās tā, un Eiropas Savienībā un arī globāli uh, Mēs nevēlamies pieļaut nekādus cilvēktiesību pārkāpumus, un paldies arī jums, Dalī kundze, par to, ka jūs skaidri definējat Eiropas Savienības rīcību. Un tagad es aicinu Viseli ir Lima kundzi. Ja cilvēki ievērotu vārda brīvību, tad arī koronavīrus varbūt mēs varētu ierobežot. Kas notiek ar to ārstu? kas uh, atklāja šo vīrusu, viņiem lika turēt uh, mēli aiz zobiem un neko neteikt. Un runājot par zinātnisko pamatojumu, tad varētu teikt, ja šeit arī viss būtu caurskatām, mums nebūtu par to tagad jārunā. Caurskatāmība ir ļoti būtiski un svarīgi, lai Taivāna arī būtu iekļauta. Nedrīkst pieļaut, ka tas ārsts kas ir atklājis vīrusu. Viņš ir miris pirms nedēļas, un tagad daudz ķīniešu izmanto viņa vārdu, lai uh, pieprastītu vārda brīvību. Ir daudz cilvēki, kuriem pat informācijas atklāšana ir piedraudēts ar apcietinājumu. Mums jārunā par to visu, lai nākotnē nekas tam līdzīgs neatkārtotos. Vēlos pateikties pilnīgi visiem uh, zinātniekiem, kas strādā un turpina strādāt pie šī jautājuma. Jums ir zilās kartītes jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Jā, jā, labi, lūdzu. Tad uh, eh, 30 sekundes jautājumam. Jā, runāšu Franciska savai franču kolēģei. Es vēlētos saprast, vai viņa ir lasījusi kamī mēri. Jā, atbilde. Esmu lasījusi. Un šīs grāmatas beigās ir teikts, ka mēra vīrus nekad nemirst, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem un ka mī šeit atsaucās uz to, ka brīvība ir kaut kas, kas ir jāaizsargā. Viņš runāja par brūno mēri, par nācismu to, ka pamatbrīvības, pamattiesības tām ir jāpastāv mūžīgi. Tām ir jābūt vienmēr aizsargātām. Jā, priecājos par atbildi. Vārds Monserats kundzei. Paldies! Jā, Ķīna ir atzinusi, ka tai bija grūtības un arī kļūdas reaģējot uz koronavīrusa uzliesmojumu. Mēs runājam par sabiedrības veselību, par krīzi, un tagad tiek pārbaudīts tas, kā mēs spējam reaģēt uz šāda veida krīzēm. Šo pēcpusdienu Barcelonā not bija jānotiek lielai konferencei, un tā ir tikusi atcelta tādēļ, ka ir koronavīrusu uzliesmojums. Āzijā ir svarīgi, lai būtu uzlabota komunikācijas sistēma, ir ciešāk vēl jāsadarbojas, lai mēs varētu garantēt visu eiropiešu drošību. Ja izplatās maldinošas ziņas, tādā gadījumā um, rodas arī rasisms. Ir svarīgi, lai informācija būtu patiesa par to, kā cīnīties, kā sevi pasargāt no saslimšanas ar vīrusu. Ir jābūt skaidrai komunikācijas stratēģijai. Lai mums uzticētos, ir nopietnāk jāstrādā pie vakcīnu uh, atrašanas. Ir jānodrošina, ka tie cilvēki, kuri ieceļo pie mums no Ķīnas, um, ka viņi arī tiek pārbaudīti, un tā tad jābūt vienotai reakcijai. Paldies! Nākamam vārds Tajānī kungam. Viena minūte. Paldies! Eiropas tautas partijas nostāja priekšstādātāji ir viennozīmīga un skaidra Jāsaka, ka mēs atbalstam komisijas līdz šim veikto, bet tajā pašā laikā aicinām, lai komisija jau sākot no rīt rīta tomēr koordinētu dalību valstu reakciju. Mums ir jābūt vienādiem pasākumiem visās dalību valstīs. Protams, ka ir uzliesmojums Ķīnā, mēs nevēlamies, lai tas uh, nonāk arī līdz Eiropai. Uh, mūsu ideja bija anketa vai aptaujas lapa, kas būtu jāaizpilda visiem tiem, kuri ieceļo Eiropā, kur viņiem būtu jānorāda, vai viņi pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos ir bijuši Ķīnā, kuros Ķīnas reģionos, pilsētās un tam līdzīgi. Un vēl pēdējais, ko vēlos teikt. Ķīna neizdarīja visu, kas bija tās spēkos un vēl joprojām viņi varētu darīt vairāk. Viņi arī neinformē mūs pietiekamā apmērā. Ir skaidrs, ka Ķīnā ir sistēma līdzīga kā Padomju Savienībā, kad notika Černobeļas avārija un arī informācijas sniegšana tika novilcināta. Tāda ir Ķīnas komunistiskā sistēma. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Čividaru kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šobrīd, kad mēs runājam par koronavīrusu, koronavīrus jau ir nogalinājis vairāk kā tūkstots cilvēkus. Ir skaidrs, ka ar vīrusu nevar cīnīties katra valsts atsevišķi. Ir svarīgi, lai arī valstiskā līmenī mēs aizsargātu iedzīvotāju veselību un drošību. Jā, agrīnās brīdināšanas uh, sistēma, civilās aizsardzības mehānismi, tas viss ir ļoti labi, bet mums ir jābūt gataviem arī tiešām reaģēt. Ir skaidrs, ka uh, Katrā valstī ir atšķirīga veselības aprūpas sistēma, un ne visās tās ir mm, pietiekami spēcīgas. Es ceru, komisārs Kundze, ka rīt no rīta jums būs um, idejas par integrētu pieeju Un es esmu brīvprātīgais. Es esmu brīvprātīgais ārsts Rumānijā. Toreiz uh, biju brīvprātīgais, kad bija ebolas uzliesmojums. Esmu gatavs darboties arī šoreiz. Paldies! Nākamais runātājs Daliklak. Bet tātad Dalīkundze, viena minūte, nevairāk. Paldies! Īrijā! Ja Jāsaka, ka katru gadu nomirst vairāk kā 2000 cilvēki tādēļ, ka nav apkura mājā, viņi to nevar iegādāties un tam līdzīgi. Un tajā pašā laikā mums, protams, ir žēl šos cilvēkus, bet kaut kas ir jāskatās arī mērogā. Uh, Jūs runājat par klīniskajiem pētījumiem, par vakcīnām, ciešu sadarbību un tam līdzīgi. Jā, tas viss ir ļoti labi. Uzskatu, ka arī Ķīna ir darījusi visu iespējamo, lai ierobežotu uzliesmojumu. Un svarīgi, lai arī visas dalībvalstis dubultotu savas pūles Jūs, komisāri, runājāt par lidostām un ostām un kontrolēm. Jāsaka, īrija ir nabadzīga valsts, mums nav tādu resursu, bet katrā ziņā noteikti ir jācīnās arī pret diskrimināciju šajā kontekstā. Paldies, tagad vērts Šaidrovs kundzei paņi komisārsko za vaši sprā. Paldies, priekšsēdētāji, par, uh, paldies arī jums, komisāra, par to, ko jūs teicāt. Es uzskatu, ka jā, tiešām ir nepieciešams ļoti strauji uh, informēt sabiedrību un sadarboties, un nevaram pieļaut to, ka Ķīna, kas vēlas uh, pasaņemt palīdzību un nepalīdz pati Taivānai, un uh, var palīdzēt ļoti konkrēti. Taivāna ir uh, valsts, kurā ir ļoti labi attīstīta, izgliet, eh, labi attīstīta veselības aizsardzības sistēma, tāpēc arī ir svarīgi, lai eh, Startautiskā veselības organizācija Taivāna varētu atkal darboties, nodarboties ar koordināciju. Un jums, komisārs Kundze, lūdzu, lūdzu būtu nepieciešams pie šiem jautājumiem strādāt attiecībā uz to, eh, ka Ķīna ir atteikusi palīdzību un Čehija uh, ir uh, gatava gan materiāli, gan zinātniski palīdzēt Ķīnai saskaņā ar mūsu politiku. Paldies! Kas ir hozzászóló Zahradie képviselőtársunk? Lūdzu, Zahradie kungs. Paldies! Jā, es priecājos dzirdēt, ka Eiropas Savienība ir gatava un grib cīnīties ar šo uzliesmojumu, protams, sadarbojoties ar dalību valstīm un ir gatava arī palīdzēt Ķīnai, bet vēlos jums atgādināt, ka Eiropas Savienība un Ķīna ir bijuši strateģiskie partneri kopš 2003. gada. Un mēs jau redzam, kā vīrusu uzliesmojums ietekmē globālo ekonomiku. Ķīna ir ļoti svarīgs spēlētājs. Un, protams, ja viņus skar uh, šāda epidēmija, tādā gadījumā tas atsaucas arī uz ekonomiku. Domāju, ka mums ir jārīkojas uh, globāli atbildīgi. Butikov kungs ļoti pareizi norādīja, ka ir tomēr jāiesaista Ķīna arī Pasaules veselības organizācijas darbā, viņiem jāpiedalās sanāksmēs un, protams, jācīnās arī pret šo ķīniešu un vispār aziātu diskrimināciju kas izplatās Eiropā. Jā, paldies! Un pēdējais runātājs Balas kungs. Viena minūte. Viena minūte. Jā, man nebūs vajadzīgs vairāk kā viena minūte. Paldies! 2009. gadā cūku mēris izcēlās ASV un pēc tam Vairāk kā simts valstīs tas izplatījās. Arī šogad 19,000 ASV saslima ar gripu, vairāk tūkstoši nomira. Bet jāsaka, ka veids, kā tagad tiek pasniegtas ziņas, mēģinot pateikt, ka Ķīnā uzliesmojums tas patiesībā nav nekas ļoti nozīmīgs. Bet, manuprāt, Ķīnai ir vajadzīga mūsu solidaritāte. Viņiem nevajag mūsu paniku un tam līdzīgi. Viņiem nevajag mūsu diskrimināciju. Bet jāsaka, ka tā kā mēs spējam atrisināt krīzes, tādā gadījumā mums ir jāpalīdz viņiem. Jāsaka, ka jā, Ķīnas reakcija nevienmēr ir izprotama. Arī Pasaules veselības organizācija to nav izpratusi. Bet tajā pašā laikā mēs tiešām nedrīkstam nomētāt viņus ar akmeņiem par to, ka viņi nav izdarījuši pietiekami daudz. Paldies! Jā, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir beigusies, un tagad vērts komisārai Dalīkundzei. Um, sorry, microphone, microphone for the speaker, please. Oh, it should be. Okay. Okay. So thank you, Madam. Paldies priekšsēdētājiem, paldies godātiem deputātiem par šo ļoti vērtīgo diskusiju, un es arī atzīmēju jūsu teikto un jūsu komentārus, bet attiecībā uz Taivānu kur mēs meklējam praktiskus risinājumus eh, bez oficiālas iesaistīšanās. Tas ir attiecībā uz Taivānas līdzdalību starptautiskās eh, veselības organizācijas organizētajos pasākumos. Mm, ja runājam par Ķīnas dienestiem, tad mēs uzturam ikdienas kontakts ar viņiem un mums nav pamata apšābīt eh, viņu sniegto informāciju. Un bez tam gribu nomierināt jūsu prātus, pasakot, ka mēs uzturam kontakts arī ar Āfrikas atbildīgajām iestādēm un ka Eiropas Savienībā ir sadarbības līgums ar Ķīnas veselības un slimību kontrolas centru. Mēs esam gatavi, nav vietas panikai, bet mums ir jābūt modriem. Un es augstu vērtēju to, ka mums ir viens kopīgs mērķis, tas ir nodrošināt efektīvu un saskaņotu uh, reakciju Eiropas Savienības mērogā uz koronavīrusu. Mēs uh, strādājam arī ar dalību valstīm un darām visu, lai mūsu pasākumi būtu veiksmīgi, bet tie, protams, ir lielā mērā atkarīgi no uh, visu iesaistīto pušu sadarbības un līdzdalības, ieskaitot arī Eiropas parlamentu. Tas, protams, tam ir nepieciešama politiskā griba, un to jūs šodien šeit parādījāt. Eiropas Savienības padomas prezidentūra organizē ārkārtas veselības padomu, kas notiks rīt, un tas dos vēlreiz iespēju mums uh, pastiprināt sadarbību. Mums ir arī jābūt eh, saliedētiem reaģējot uz eh, notikumiem arī uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Un tas būs kā atbalsts Ķīnas centieniem eh, ierobežot šo vīrusu un arī um, apturēt tālāku izplatīšanos. Ne tikai Ķīnā, bet arī Eiropas Savienībā. Un mūsu galvenais mērķis, protams, ir atbalstīt Ķīnu, koordinēt starptautisku atbildes reakciju, kā arī aizsargāt mūsu pilsoņus. Mēs turpināsim ļoti rūpīgi sekot notikumu gaitai, lai īstenot vajadzīgos pasākums, un mēs noteikti informēsim Eiropas parlamentu par aktuālāko šajā jomā. Paldies! Paldies! visiem, kur piedalījās eh, diskusijās. Nāk Tagad eh, sesiju pārtraucu, eh, tā atsāksies rīt pulkstens deviņos, un darba kārtība var atrast Eiropas parlamenta mājas lapā. Tādējādi šī vakar sēdi slēdz. Paldies!